Jā. Divi kolēģieni un. Dārgie kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs mūsu šīs dienas sēdē. Pirms mēs eh, ķermies pie darba kārtības, es gribētu apsveikt sirsnīgi mūsu kolēģi Otmāru Karas, kas nu pat ienāca pa durvīm ar atvesļošanos cerams. Viņam bija dažas eh, grūtas nedēļas, nebija pašvainas dēļ turklāt, bet tā tas dažreiz dzīvē ir. Eh, kad jau, tad jau pa īstam. Un priecājamies vēl vairāk tagad viņu redzēt atkal e, šajā svarīgajā finiša taisnē, kur viņa aktīvā līdzdalība mūsu darbā ļoti svarīga. Darba kārtība ir izdalīta, nav izteikti nekādas vēlmes, ka kaut kas būtu grozāms tajā. Mums ir pilns valoda režīms šodien, jums ir izdalīts arī 28. E, februāra, 3. un 14. mārta sēžu protokoli, arī bez grozījumiem. Un Līdz ar to mēs varēsim arī tūlīt paķerties pie Pervānšas Beres ziņojuma apspriešanu. Kā priekšsēdim man nav nekāda īpaša paziņojuma, bet tiem, kas vakar nepiedalījās mūsu sanāksmēs, grib uh, eh, dažus vārdus sacīt par vakardienas sēdi. Vakar mums bija prieks un gods uh, Filu Angelīdis sveikt mūsu vidū. Fils Angelīdis ir ASV uh, eh, finanšu krīzes komitejas, kas izveidot 2009. Eh, gada mājā ASV, un šī gada februārī savu galziņojumu ir eh, publicējis. Plašs dokuments, vairāk nekā 500 lapušu bies, kopš tas ir ticis publicēts, tas ir bestseller sarakstā ASV. Anglidis savus galvenos secinājumus mums ir prezentējis un analīzes rezultāts. Šīs komitejas uzdevumi bija citādi, kā mūs, mums. Viņu uzdevums bija tikai krīzes cēloņus diskutēt, nevis politiskas ieteikumus sagatavot kaut, kaut gan. Uh, Eh, netieši pētot cēloņus un jautājums par to, kādēļ eh, šāda krīze ir radusies, protams, var arī izdarīt secinājums, kas politiski būtu labojams. Man radās iespējas, ka visa komiteja ļoti detalizēti un atklāti piedalījās šajā diskusijā. Mēs saņemam ļoti bagātīgu informāciju no Angelīdis kunga, un interesanti ir tas, ka uh, Wall Streetā, eh, kas ir eh, eh, um, vesels juristu pulkus norīkojas, lai rastu šajā e, ziņojumā kādas trūkums, nav tur neko tādu atradus līdz šim. Līdz to mēs varam izdarīt secinājumu, ka šīs e, komitejas štābs 90 e, līdzstrādnieki ļoti zolīdu darbu padarījuši. E, e, šī grāmata caur Amazon ir viegli nopērkama 13,99 mazāk kā 10 eiro. Es domāju, katrs no mums to var atļauties iegādāties un var to ļoti ieteikt. Līdz ar to varam pieķerties šīs dienas sēdes uh, tematam. Eh, Dažu vārdu iepriekš. Mums eh, nav jājūtas tā, ka obligāti šeit būtu jānosēž viss laiks līdz uh, eh, 18.30. Mēs jau reiz esam pervānšas ziņojumu diskutējuši ar pirmām iespējām paust reakcijas. Uh, šodien priekšrocība ir tāda, ka ziņojums tagad ir pieejams visās valodās, tātad arī, kas angļu valodu tik labi nepārvalda, var to tagad lasīt savā valodā, un līdz ar to varbūt arī ir uh, diskusijā būs kāds viens vai otrs jauns aspekts Rītdien ir e, termiņš grozījuma iesniegšanai, tādēļ es domāju, ka praktiski katrs no mums jau ir paguvis izdarīt savus secinājumus, eh, savu viedokli eh, izveidot par šo ziņojumu. Pervānša ierosina, ka tu vari vēlreiz īsi prezentēt savu ziņojumu, bet ne plaši, jo to jau tu esi darījusi, varbūt tikai minūti vai divas. Tu mums atgādinās, kas ir tavu ziņojumu galvenais vēstījums. Un uh, tad mēs ķersimies pie diskusijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es arī ļoti priecājos par to, ka Baltmārs Karas tādā labā veselības stāvoklī ir mūsu vidū. Viņa veselība piemērojas krīzes situācijas profesionālajām prasībām. Viņš atgriežas brīdī, kad mums visvairāk viņš ir vajadzīgs. Bet, protams, ka viņš arī mums pietrūka iepriekšējā periodā. Jā, protams, grozījuma iesniegšana ir iespējama līdz rītdienai, Un atbilstoši visam tam un tām saistībām, kādas ir bijušas, koordinātori varēs eh, vai nu tos parakstīt, vai arī eh, ēnu uh, referenti varēs tos parakstīt. Un mums būs tāds saprātīgs grozījums skaits. Visas uh, valoda versijas ir uh, pieejamas. Franču dokumentā ir uh, jauns redakcija izlabota un uh, franču valodā rudājošos uh, aicinu uh, to lasīt, jo ir uh, fiskālie jautājumi uh, aizvietoti ar vārdu budžeta. Otra formālā lieta, ko vēlos norādīt, ir tā, ka ziņojumā tādā, kā, ta, kā tas ir ieslēgts, ir uh, vairāki skaitļi. Un pirmajā uh, variantā es nenorādīju ļoti skaidri eh, atsaucas, bet mēs eh, vērtējam, ka tas ir tāds tehnisks jautājums, un to sekretariāts varēs papildināt, lai mūsu darbs eh, būtu vislabākajā iespējamā kvalitātē veikts. Un, protams, ka jūs zinat, par ko visu vienojāmies, it īpaši sākot darbu šajā otrajā daļā mūsu sasākumā lai koncentrētu mūsu uzmanību nevis uz to, lai vēlreiz eh, formulētu to, par ko esam jau vienojušies. Mēs neatsākam diskutēt par punktiem, par kuriem esam vienojušies eh, vidustermiņa ziņojumā. Likumdošanas darbs citā, no citu komiteju puses arī nav skarts. Mēs eh, nepārveidojam uh, mūsu uh, vēl jaunā Gonzales komitejā, bet mēs skatāmies tālāk uz uh, horizontālo, uz uh, parlamentu horizontu. Un šeit ir pāris punkti, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi šajā jaunajā ziņojumā. Sākumā apstiprinājums tam, cik ļoti nozīmīgs ir atjaunot uzticību Eiropas projektam, papildus vērtība kāda ir uh, šai uh, eiro lomai un to, ko tas ir sasniedzis, un arī starptautiskā situācija un uh, tās sarežģītās situācijas un pretrunas, kādas ir ar arī bāzprocentu likme un konkrētspēja darlība valstīs. Uh, lai arī samazinātu iespēju spekulācijām naudas apmaiņas darījumos. Tas uh, neatbilstīs mūsu mērķiem. Otrs nākošais būtiskais punkts, par ko mēs runājam, 31. 32. paragrāfs. Ja ir EES e, nelīdzsvarotība, tad tās pārvarēšanai EES iekšienē nevarēs izmantot visiem gadījumiem piemērotu pieeju. Uh, pienācīgi jāņem vērā dažādies valstu ekonomikas un jāsaka, ir eh, nebūs iespējams rast tikai vienu vienīgu risinājumu. Mēs esam tajā pašā es, bet dažkārt uh, risinājumi ir atšķirīgi un dažām valstīm ir pat viena tā pati valoda. Un nākošais ļoti liela nozīme ir uh, tam, ka atbildīgie uh, politiķi nav pietiekami daudz uzmanīgs arī tam pievērstuši. Tas ir tas, ka es nav pietiekami bagāta, lai viena pati spētu sasniegt mērķus, kādus tā sev ir eh, noteikusi. Un ja mēs nerunājam par koherenci un komplementaritāti, tad uh, formulējot uh, to, ka mēs gribam stratēģiju Eiropā veidot un uh, ievērot budžetu ES eh, e un budžetu dalību valstīm, tad neapvienojot abus spēkus mums nav nekādas iespējas būt veiksmīgiem. Tad arī vairāki grafiski, teiksim, vai telegrāfiskā veidā uh, izteikti punkti. Un vēl ekonomiskā un monetārā pārvaldība, Un man liekas, īpaši pieci punkti ir nozīmīgi. Pirmkārt, jāsaka, ka finanšu tirgus jomā viens no sarežģītākajiem jautājumiem, ar kuriem šodien saskaramies, un es uzdrošināšos teikt, ka priekšsādātājs vai uh, Starptautiskā valodas forma, fonda direktors arī uh, savās uzrunās uh, pauž līdzīgus viedokļus. Uh, Tātad mēs pievērsāmies jautājumam par finanšu tirgu stabilitāti. Neviens neapšāba kapitāla brīvu apritu, bet tajā pašā laikā vienkārši novērot stabilitāti finanšu tirgos. Mums neatļaus atrisinās problēmas pasaulē, kādas mēs piedzīvojam. Finanšu tirgus stabilitāte atļauj mums uh, atgriezties pie ex-ante situācijas pirms 2007. gada, bet neļauj mums labot iemeslus, kas noved pie šīm problēmām. Mērķis ir ļoti, ļoti sarežģīts, bet mēs gribam pārdomāt par mehānismiem, kādi mums atļautu uh, skatīties uh, optimāli uz uh, makroekonomisko mērķi piepildi. Mēs uh, saskaramies ar tiem un ļoti precīzi tiem vērojam. Otrais jautājums. Tas ir jautājums par uzraudzības iestāžu kapacitāti saskaroties ar, jeb samērojot to ar viņu mērķiem. Un mēs redzējām tad, kad eh, jauno autoritāšu eh, uzraugi strādāja, cik dažādi ir situācija. Un trešais elements perspektīvā, ja mēs būsim koherenti ar tiem mērķiem, kādus mēs fiksējam ES, mums lietas jāsauc savos vārdos, ES budžets tādā mm, laika termiņā, kurus šodien ne, te, nenoteikšu, tam jābūt uh, lielākam attiecībā uz NKI valstīs. Ceturtais elements Kā jau mēs runājām, šīs mūsu darba otrās fāzes sākumā skaidri jānosaka tie punkti, kuros šodienas līgums nav pietiekams, lai tajos posmos, kas mums ir nepieciešami, mēs varētu veicināt integrāciju un nelaimīgā kārtā ir nepieciešams atkal runāt par to, ka dažkārt ir nepieciešama uh, Lisbonas līguma atkārtot atvēršana un mēs nevaram akceptēt, lai tas notiek tādā pašā veidā, kā tas ir noticis attiecībā uz Eiropas stabilitātes mehānismu pārveidu. Mums ir jāprasa, lai tas novestu pie situācijas, kurā parlaments varētu izmantot visas tām piekrītošās tiesības pēc Lisabonas līguma pieņemšanas un runāt par šo jauno līgumu. Uh, Mēs šeit iezīmējam pāris jaunus cerus, kādā e, izpratnē šī pārskatīšana varētu noteikt. Un noslēgumā. Nelaimīgā kārtā es domāju, ka Eirozonas dalību valstīm ir īpaša atbildība, ievērojot to, ka arī to, ka eiro ir šajās valstīs un būtu nepieciešama padziļināt sadarbību viņu starpā. Jo tas ir, jo tas ir tāds jautājums, kurā man liekas, ka nu, eh, ir nepieciešama spēku apvienošana, un tas ir labāk nekā palikt nu, katram pašam pa sevis. Un tie, kas ir uh, pavirzījušies uz priekšu, tie ir burtiski tā kā ķīlnieki. Uh, attiecībā uz tiem, kas nevēlas virzīties uz priekšu un neuzņems pilnu atbildību, jo nav tādas atbildības par eiro izdzīvošanu. Un jā, protams, šādai atbildībai ir jābūt un jāuzņems ir atbildība. Un uh, jārunā par šo padziļināto sadarbību. Šeit daži elementi šim mūsu darba otrajam posmam, arī attiecībā uz ziņojumu jo attīstība krīzes laikā, diemžēl, ir tāda, kam nevaram būt pilnīgi droši. Ja mēs balsosim par šo ziņojumu jūlijā, nevaram būt droši, ka krīze būs beigusies, un no tās būsim izkļuvuši, bet nu katrā gadījumā būsim padarījuši mūsu darbu. Paldies, Pervānš. Es domāju, ka mēs varam pat diezgan droši teikt, Pervānš, ka krīze nav beigusies un nebūs beigusies tad, kad mēs nobalsosim par to ziņojumu, bet cerēsim. Uh, uz to labāko. Baidos, ka krīzes sekām nāksies mums cīnīties vēl vairākus gadus, neieši tik tālu kā Fils Anģelīds mūsu akadēmijas viesis, kurš teica, ka viss nākamā paudze vēl cietīs no krīzes sekām. Es vismaz ceru, ka tā nebūs. Tagad dosim vārdu kolēģiem. Pēc politiskām grupām e, e, būs runātāji. Pirmais būs Otmārs Karas. Paldies priekšsēdē. Vispirms gribu pateikties par uh, eh, draudzīgiem laipniem vārdiem ievada. Arī jūs variet eh, ticēt, ka man tāpat pietrūkāt un priecājos uh, būt atkal šeit. Situācija gan ir pavisam savādāk, kā attiecībā uz pirmo ziņojumu. Mums ir tagad labāks pamats Tas mūs e, nevis dala šīs pamats, tas ir mums kopīgs, mums ir kopīga virzība, un tad nu nogaidīsim, kādu grozījumu tiks iesniegt, un uz šī pamata tad e, ziņojumu vēl varēsim papildināt un pilnveidot. Taču pamats ir ļoti e, derīgs, Tas balstās uz pirmo starposmu ziņojumu, virzība ir pareiza un pilnveidot, protams, to vienmēr var, to arī centīsimies darīt. Otrkārt, kā politiskā grupa rīkosimies līdzīgi kā pagājušajā reizē. No nu, vienas puses politiskā grupā eh, iekšienē mēs saskaņosim kompromisu grozījumus, tie tiks iesniegt eh, grupas vārdā, un tad Ja kāds vēlēsies vēl individuāli iesniegt, kad grozījums e, to nelieksim, bet mēs centīsimies referentes darbu tik tālu vienkāršot, ka tai nebūtu tik liela gūzma individuālo grozījumu, bet mēs kā politiskā grupa vienosimies par to, kas mums šķiet īpaši svarīgs. Treškārt. lūgtu pārējo sēnu referents un grozījumu iesniedzējs ka mēs varētu uh, eh, sasēsties kopā uh, un mēģināt vienoties, kā ar balsošanas sarakstiem kompromisiem strādāt. Fakts ir tāds, ka arī attiecībā uz mūsu grupas grozījumiem es jau iepriekš varu teikt, ka tie ir tādi, eh, kas eh, eh, skaidri ir ņem vērā to, ka šis nav normatīvais ziņojums. Citādi mēs daudz šāds grozījums nevarētu iesniegt. Tālāk arī ziņojumā ir skaidri jāpasaka, ka mēs negribam tikai tā lāpīties no dienas uz dienu ar šo ziņu, bet ka mēs speram drosmīgu soli nākotnē, noteiktu, un mēs domājam par ilgtermiņu. Es zinu, ka ir daudz kolēģi manā grupā, bet arī citās, kas attiecībā uz dažiem formulējumiem eh, sāk eh, baļoties, kā gan es to paskaidrošu saviem vēlētājiem, bet es teikšu nepārprotam. Patiesību, pret patiesību neviens neko nevar padarīt, un ja mēs nesāksim ar šiem ilgtermiņu perspektīvas argumentiem, darboties, tad mēs arī nes, negūsim ar laika vairs vēlētāju atbalstu īstermiņu pasākumiem, kāda būtu nepieciešama. Tādēļ lūdzu visus eh, paturēt prātā ne, ne tikai to, kas īstermiņā šodien eh, šķiet saprotams un nepieciešams, bet to, kas ir vajadzīgs Eiropas nākotnēji. Eh, un no tā arī mūsu pilsoņi un dalībvalstis gūs vislielāko labumu. Mēs skaidri redzējām, ka šāda apjoma eh, monetārā valūtas savienība ar eh, šādu budžetu nevar mm, darboties 1%, bet mēs negribam tikai kritizēt, mēs gribam norādīt, kam uh, kādam jāizskatās ilgtermiņā mērķim. Otrkārt ir skaidrs, ka ar dalību valstu um, pienesumu finansiālo vienu tas nav finansējums, un tādēļ mums ir jāiekustina Savienības pašlīdzekļu debats, un šeit es ceru, ka ar mūsu ziņojumu un ar šura ziņojumu mēs varam to paveikt. Arī šeit mums eh, ēnu referents starpā vajadzētu mēģināt eh, izvairīties no pretrunām, pretējā gadījumā mūsu parlamenta pozīcija tiks vaināta. Eh, un tādēļ mums ir arī iekšēji jātiecās uz koordināciju. Mēs redzējām, ka Eiropas līmenim nav pietiekošas kompetences, lai Eiropa spētu rīkoties izlēmīgi e, Eiropas līmenī, bet mēs drīzāk kļūstam vēl vairāk atkarīgi no e, starpvaldības sadarbības. Taču mēs arī skaidri redzējām, ka krīzes ir iespējams pārvarēt un tomēr e, parādu nast, valsts parādu nast aug tādēļ deficīta samazināšana mums šķiet ļoti būtisks mērķis, un bez reformām, bez struktūrālām reformām, bez konkrētspējas izaugsmas un nodarbinātības, vienotā tirgus stiprināšanas, e, visaptveroši inventarizācijas par jautājumu, kas ir mūsu pienākumi un e, kādi līdzekļi ir mūsu rīcībā, ko darīt, e, bez tā viss tas nav pilnīgs. Un šajās jomās tieši tādēļ ziņojums vēl ir jāpastiprina. Protams, mums ir E, savas iebildes par formulējumu nodokļu harmonizāciju. Nodokļu harmonizācija tas rada zināmas gaidas, e, kas atšķirās no e, nodokļu sistēmu koordinācijas, arī Eiropas semestra tālāk attīstības, jo nodokļu politikas jomā ir vajadzīgs Eh, sociāla politikā, ekonomikas politikā ir vajadzīgs vairāk Eiropas, bet mums tajā pat laikā ir arī vajadzīga savstarpējā konkurence. Harmonizācijā ir šī nelāgā piegarša, ka tā eh, izslēdz eh, konkurences iespēju, un tās savukārt nevar būt mūsu interesēs. Harmonizācija. Uh, nav obligāti vienlīdzības zīme liekam ar Eiropu un konkurence e, nav obligāti pretrunā ar Eiropu. E, mūsu politiskā grupā esam panākuši plašu e, konsensu. Mūsu mērķis ir drosmīgi argumentēt arī par to, par ko esam pārliecināti, nevis tiekties uz vismazāko iespējamo kopsaucēju un visvieglāko risinājumu Ar prieku eh, eh, tagad vēl mm, eh, piedalīšos debatēs. Es domāju, ka ziņojums no tā tikai kvalitatīvi iegūs. Paldies par pervānšas darbu, gatavojot šo ziņojumu. Tagad mūsu pozīcija ir daudz labāka, jo mums ir ne tikai jākoordinējas, bet mēs varam kopīgi spērt nākamos soļus, parādot, ka uh, esam attiekšies pret sev uzdevumu ļoti nopietni, uh, un darba programma nākotnē eh, būs tāda, no kuras iegūs visi nākotnē. Paldies! Paldies, Otmāra Sergio Koferātī. Paldies, priekšsēdētāji. Ja runa par metodoloģiju, tad var apstiprināt, ka sociāldemokrātu grupa iesniegs eh, tādus grozījumus, kādus mēs uzskatām par piemērotiem, lai mēs varētu uzlabot eh, Pērvāņšas Beres ziņojumu. Mēs zinām, ka sākotnējā Sākotnējais uzmetums jau ir sagatavots. Mēs vēlamies stiprināt un konsolidēt eh, pašlaik paveikto darbu. To jau pierādīja iepriekšējās diskusijas komitejā. Es domāju, ka Pērvāņšas ziņojums skar ļoti daudzus pozitīvus aspektus. Tie visi ir ļoti nozīmīgi. Gribētu uzsvērt divus punktus. Viens. Mums vajadzētu lai e, šis garais darbs rezultātā dotu konkrētas prioritātes. Piemēram, ja mēs paskatāmies uz enerģētikas politiku un migrācijas politiku, tad e, šīs jomas ir ļoti nozīmīgas valstīm pašām. Mums ir jābūt spējīgiem tikt galā arī ar ārkārtas situācijām. Tajā pašā laikā mums ir jāskatās arī tālāk nākotnē, tieši tā, kā tikko minēja Kāras kungs. Mums ir patiešām jāskatās tālāk. No vienas puses eh, mēs saskaramies ar traģiskajiem notikumiem Japānā, no otras puses mums ir jādomā par krīzi vidusjūras reģionā. Mums ir jāatcerās, ka tagad mums ir jāizpilda savādākas prasības, nevis tikai tehnoloģiju attīstība vai enerģijas trūkums. Jau pietiekami āgari mēs esam minējuši, ka neskatoties uz šīm daudzajām krīzēm, tas bija tieši viens no galvenajiem nosacījumiem, uz kura būtu jābalsta 2020. gada stratēģija. Tas pats attiecas arī uz imigrāciju. ir jāatcerās, ka situācija ir patiešām smaga. Tūkstošiem cilvēku pamet savu dzimteni un dodas uz Eiropu, taču šo situāciju vajag risināt uh, ātri un pareizi. Pērvāņšai bija taisnība, kad uh, viņa minēja, ka ir vajadzīga kopīga politika Eiropā attiecībā uz imigrāciju. Mēs visi zinām, ka Eiropa cieš no um, milzīgas demografiskās krīzes. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgi šie cilvēki, kas ir dzimuši kaut kur citur pasaulē, bet kuri ir lēmuši ierasties pie mums un strādāt mūsu vidū. Es nedomāju, ka šo politiku vajadzētu uh, uzskatīt par ārkārtas pasākumu. To vajadzētu uztvert kā šās politikas ilgtermiņa risinājumu. Otrs punkts, ko es vēlējos pieminēt. Skatoties uz šo situāciju, un manuprāt, pervāņšas ziņojums šo situāciju ļoti labi apraksta. Esmu pārliecināts, ka grozījumi nemainīs galveno viņas ziņojuma domu. Eiropas Savienībā mums vajadzētu iedvesmoties no nepieciešamības rast pareizus risinājumus pārvaldībai. Mums ir jāspēr eh, skaidrs solis integrācijas virzienā. Bez integrācijas Eiropas Savienība nākotnē saskarsies ar lielām grūtībām, neskatoties uz eh, krīzēm un arī uz šo krīzi. Mums ir jābūt spējīgiem konsolidēt eh, mūsu integrācijas mehānismus, it īpaši politiskajā ziņā. Man šķiet, ka tieši to mēs arī varam secināt mūsu komitejā, ņemot vērā tos materiālus, ko mēs esam izskatījuši, ņemot vērā mūsu veikto analīzi. Mums ir jādomā arī par negatīvo sociālo ietekmi, taču mēs nedrīkstētu šeit apstāties. Man šķiet, ka vienīgais eh, politiski pareizais risinājums būtu uh, noteikt, kādā virzienā Eiropai ir jāiet nākotnē, un man atbilde būtu lielāka integrācija. Protams, mūsu komitejai ir um, savas kompetences ierobežojumi, mēs, mums ir jāgatavo programmas priekšlikums, nevis likumdošanas priekšlikums. Es domāju, ka komiteja, kas uh, izskata gan finanšu, gan ekonomisko, gan sociālo krīzi, ir spiesta pieņemt šādu viedokli. Es, uz, es uzticos šīs darba metodes liederīgumam, un, manuprāt, divu gadu diskusijas ir devušas daudz jaunu priekšlikumu Eiropas Savienības nākotnē, un līdz ar to dalību valstis arī iegūs lielāku kohēziju un tādu struktūru, kas veicinās institucionālo dimensiju. Tam, protams, ir jābalstās arī uz politisko grību, kā to eh, pierādīja politisko partiju rīcība un arī valdību rīcība vairākās dalību valstīs. Gal galā šajās valdībās ir pārstāvēts ne tikai politiskās partijas, bet arī opozīcija visā Eiropas Savienībā, un tieši tas arī noteiks Eiropas Savienības nākotni. Ole, Thank you, Mr. Chair, and <clears throat> I, I think... Ole Šmits. Paldies, priekšādātāji. Es eh, domāju, ka es jau esmu svei apsveicis eh, Pērvāņšas Bērešas kundzi, bet, protams, varu to darīt vēlreiz un vēlreiz. Uzskatu, ka visu laiku runājot par krīzi, mums kādu reizi vajadzētu pieminēt, ka Eiropas Savienība vēl ar vien stāv uz vietas un arī ASV nekur nav pazudusi. Eh, mēs zinām, kas notika Eiropā pēc 30. gadu krīzes. Šoreiz tā nav noticis. Ja mēs vēlamies, lai cilvēki ticētu Eiropai, iespējams, mums vajadzētu kādreiz pieminēt arī kaut ko pozitīvu, nevis visu laiku uh, censties skaidrot, ka glāze ir eh, tikai pa pusē, ka glāze ir pa pusē tukša. Kādreiz vajadzētu teikt, ka tā ir pa pusē pilna. Mani bieži pārsteidz eh, tas, ko mēs darām un ko mēs sasniedzam. Patiešām tā ir. Manuprāt, brīžiem mēs esam pārāk negatīvi. Ja mēs eh, vienmēr būsim tik negatīvi, kāpēc tad pilsoņiem vajadzētu uzskatīt, eh, ka viss ir labi? Pēdējā ziņojumā secinājumi vairāk bija pro-eiropeiski. Es tam varu piekrist, es arī esmu par Eiropu, un tad, kad es uh, cenšos mājās par to stāstīt, daži uzskata, ka es esmu uh, traks, bet jebkurā ja gadījumā es to darīšu, manuprāt, tā ir pareizā atbilde. Taču šī atbilde nedēļa visiem jautājumiem. Visus jautājumus nevar atbildēt, uh, sakot, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Un tā ir problēma, mēs nevaram vienmēr teikt, ka vajag vairāk Eiropu. Tā nav pilsoņi manā pilsētā vēlas uh, dzīves politiķus pašvaldības līmenī un arī nacionālā līmenī. Es domāju, ka mums ir jābūt nedaudz piesardzīgiem. Kundze, mēs esam tagad saņēmuši 50, 60 grozījumus, mums te ir vesela tabula. Jums vajadzētu runāt arī ar priekšādātāju. Mēs, protams, cenšamies strādāt, bet eh, tie ir ļoti, tās ir ļoti sīkas izmaiņas. Priekšēdētājs Ole, dažkārt šie grozījumi vienkārši aizstāja vienu vārdu ar kādu citu. Šmīti kungs. Jā, iespējams, mēs uh, varēsim iesniegt arī konkrētus individuālus grozījumus. Bet es gribētu īsi paskaidrot, uh, kāpēc mēs esam uztraukušies. Mēs vēlētos, lai to sauc par ciešāku koordināciju attiecībā uz nodokļiem. Uh, Mēs varam piekrist plašākajai vīzijai, bet ne šodien. Ja ir runa par Eiropas kasi, tad mēs gribētu saukt to par kaut ko līdzīgu Eiropas kasē. Tad par eiro obligācijām. Šis stāsts šeit nekad nebeigsies. Mēs, vai vismaz daļa no mūsu grupas, uzskata, ka eiro obligācijas neatrisinās Eiropas problēmu. Taču, kā jau jūs zināt, kundze, mums ir atšķirīgi viedokļi arī mūsu pašu grupas iekšēnē, un cerams, ka uh, jūs, eh, tu, jums tomēr izdosies panākt eh, kaut kādus rezultātus. Mēs vēlamies mehānismu, lai attīrītu Eiropas bankas, tas nav nekas jauns. Mēs neuzskatām, ka atsauces uz Vācijas biežu vai Ņujorkas biežu šeit ir nepieciešamas. Uh, jo šķiet, ka Nasdaq un Omekas vēlas pārņemt Ņujorkas biržu. Šķiet, ka tas ir mm, noraidīts šis piedāvājums, bet iespējams rītdien tiks iesniegts lielāks piedāvājums. Es domāju, ka ir jāveic plašāki pētījumi par globālo pārvaldību, globālo ekonomisko pārvaldību. Es varu saprast jūsu priekšlikumus, taču es domāju, ka mums ir jāzina vairāk. Kā jau mēs iepriekš teicām, uh, G20 varētu būt uh, galvenā lēmuma pieņemšanas iestāde. Mēs uzskatām, ka tūkstošgadas attīstības mērķi ir jāizpilda. Īsnībā te ir runa tikai par četrām valstīm. Un es īsnībā pat negribētu pieminēt šīs valstis, kas izpilda šos mērķus Eiropā. Es redzu, kolēģi, ka jums Eh, kolēģi, ir kaut kas darāms, jums ir jāpārliecina savi nacionālajie politiķi jūsu valstu parlamentos. Patiešām ir jāsāk kaut kas darīt, lai šīs saistības tiktu pildītas tā vietā, lai dotos uz Eiropu un vēstītu Eiropai, ka Eiropai ir jāstrādā. Kā jau es iepriekš minēju, mēs uzskatām, ka Mario Monti ir ļoti labs eksperts. Un mēs gribētu teikt eh, MMM, tad angliski more, Mario Monti, vairāk Mario Monti. To mēs pieminam arī dažos grozījumos. Eiropas Savienības budžets. Es saprotu, kāpēc jūs gribat šeit atturēties no dažiem priekšlikumiem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu sākt rīkoties un risināt problēmas, pirms mēs pieprasām vairāk naudas. Mēs uzskatām, ka uh, vārds adekvāts būtu daudz piemērotāks šeit. Īstenībā budžetā ir tādi finanšu līdzekļi, kas netiek liederīgi izmantoti. Kā jau es iepriekš teicu, pagājuši gadu, kad mēs runājām par šo jautājumu parlamentā, mēs uzvedāmies ļoti slikti. Eiropas Savienības budžets nedrīkstētu ieviest kaut kādus taupības pasākumus. Manuprāt, pagājušajā nedēļā mēs arī pieņēmām visnotaļ nesaprātīgus lēmumus par Eiropas Savienības budžetu. Attiecībā uz starpvaldību sadarbību un komisiju mēs pilnībā jums piekrītam, Veres skundze. Manuprāt, mēs pat esam šos priekšlikumus stiprinājuši. Migrācijas politika pieminēja Koferātī kungs, es tam pilnībā piekrītu. Es domāju, ka mums arī šeit jāpieņem stingrāka nostāja. Saskaņā ar manā rīcībā esošo informāciju ļoti maz valstu akceptē šīs prasības pēc Lampedūzas, lai uh, parādītu solidaritāti Eiropā. Man liekas, ka tas ir ļoti nepatīkami. Mēs cenšamies nodrošināt demokrātiskas revolūcijas Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Mēs apsveicam šos notikumus, taču mēs nevēlamies, lai cilvēki pie mums brauktu. Manuprāt, tas ir ļoti slikti, jo mēs nevēlamies mainīt savu tirzniecības politiku. Ja mēs vēlamies būt nopietnas partneris mūsu kaimiņu valstīm, mums ir jāmainās. Un šīm izmaiņām ir jābūt ātrām un krasām. Tādi būtu Aldi grupas secinājumi. Paldies! The next one is Case Winburn. Nākamais Keis Vilberts. Kei Vilberna. Paldies, priekšādātāji! Es atvainojos, ka ierados tik vēlu, jo tik tikko ielidoju no Lielbritānijas. Man radās problēmas ar vienu jautājumu šajā ziņojumā. Šķiet, ka Bēres kundze nebūs pārsteigta, jo mēs bieži vien uh, strīdamies par šiem jautājumiem. Tātad te ir runa par nodokļu harmonizāciju un jautājumiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienības budžetu un jautājums par to, vai tam jābūt lielākam vai mazākam. Mūsu grupa uzskata, ka šim budžetam ir jābūt pēc iespējas mazākam un to nevajadzētu palielināt. Attiecībā uz nodokļu harmonizāciju mēs uzskatām, ka e, ir e, jānodrošina lielāka nodokļu koordinācija. Šis termins atšķiras un cerams, mēs varētu par to vienoties. Mēs uzskatām, ka uh, bija lielākas atšķirības starp Eirozonas valstīm un valstīm, kas nav Eirozonā, un mēs esam uz to norādījuši vairākos grozījumos, ko iesniedzam. Attiecībā uz eiro obligācijām es uzskatu, ka komisiju vajadzētu aicināt izmeklēt eiro obligāciju ietekmi Man ir radušās diezgan smagas bažas par uh, valstīm ar 3A kredītreitingu, kas uh, subsidētu šo obligāciju izdošanu. Manuprāt, mums vajadzētu vēl vairāk analizēt šo jautājumu, pirms mēs uzskatām, ka tas ir kaut kāds svētais grāls, kas visu atrisinās. Es domāju, ka pašlaik mums ir ļoti sarežģīti aicināt, lai kaut kas notiktu, lai eh, sāktos kaut kāda darbība, ja mēs nevaram nodrošināt kontroli. Uh, Mēs nezinām, vai Ķīna akceptēs kādas prasības, mēs arī nezinām, vai ASV akceptēs šo globālo valūtu. Tieši tāpēc mums vajadzētu koncentrēties uz Eiropas Savienības jautājumiem, kas ir mūsu kontrolē. Tagad pievērsīšos pozitīvākiem punktiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības 20, 20 stratēģija ir spēcīgs rīks, un to mums vajadzētu izmantot. Es atbalstu daudzus no priekšlikumiem šajā virzienā. Kopumā es uzskatu, ka ziņojuma tonis ir ļoti pozitīvs. Protams, ir daži sīkāki jautājumi, bet tiem es varētu piekrist. Ola runāja par infrastruktūras konsolidāciju. Varbūt mums nevajadzētu saukt uzņēmumus vārdā, ņemot vērā, ka tirgus ir ļoti mainīgs mums vajadzētu atsaukties uz visu infrastruktūras konsolidāciju tā, lai būtu iekļauti visi spēlētāji. Uzskatu, ka šajā ziņojumā ir ļoti daudz pozitīvu lietu, mēs ar prieku to atbalstīsim, un es domāju, ka daudzi komentāri e, Beres kundzei nav nekas jauns, un mēs turpināsim par to diskutēt. Paldies, Nikolaus Kuntis. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καθώς τελειώνουμε πια Priekšstādātāja kungs, nu tā kā uh, tojamies uh, beigām, tad uh, gribu uzdot jautājumu, bet ko tad mēs vispār uh, gribam darīt, kā mēs vēlamies uh, vēsturē to fiksēt šo uh, krīzes komitejas ziņojumu ar uh, Bereškundzi kā uh, priekšstādātāju ziņotāju referentu un Klinskungu kā priekšstādātāju. Un jūsu piezīmes par vakardienas uzklausīšanu Un šis priekšstats un Angelidis kungu teikto, kur runa gāja par daļai arī ļoti atklāti atbildētiem jautājumiem, un kur tika konstatēts, ka atšķirība starp to, ka Angelidis kungam bija jāsastāv ziņojums, kuram visiem vajadzēja piekrist, un tad viņš tomēr pieņēma lēmumu rakstīt tādu tekstu, kādu viņš uzskata par vajadzīgu, un bija arī vairākums un uh, mazākums, un tādēļ es domāju, ka ja mēs uh, tagad pievēršamies, nu, teiksim, pēdējai versijai, tad kāda ir tā loģika, ko vēlamies īstenot starp uh, ziņojumā? Mēs teicām, ka esam daudz kam piekrituši, un es domāju, ka tas būtu tas labākais. Nevis vienkārši teikt, nu, ko lai dara, nosaukt vienkārši lietas tādas, kādas tās ir. Mums vajadzētu vairāk uh, par Pēras uh, ziņojumu runājot. Teikt, ka jau pirmo diskusiju laikā mēs uh, iesniegsim grozījumus, un mēs cerējām, ka būs mazāk grozījumu nekā sākumā. Mūsu draugs Šmits teica, 50 grozījumu būs, un mēs mēģināsim mazāku skaitu ieslēgt, lai referentē nav tik daudz jācieš no tā, un arī mums pārējiem ne. Uh, Bet mēs domājam, ka ir nepieciešams iesniegt šos grozījumus, jo šodien mums nav plašāka atbalsta. Bet mums taču jādod mūsu ieguldījums šī jautājuma risināšanā. Un atļaujiet man burtiski tādu tā kā zvaniņu pazvanīt, lai dažas lietas būtu tādas, kas netikt ietverts. Es neesmu tik pozitīvi noskaņots kā jūs priekšsēdētāji. Un, un uh, vakardienas amerikāņu kolēģis arī teica, ka nu diez vai krīze jau ir beigusies. Izaugsme Vācijā, jā, tur nav krīzes, bet ja no Grieķijas uh, paraugamies uz īriju, Portugālu un varbūt citām valstīm, kas uh, valsts uh, deficīta un parāda dēļ prasa uh, šo uh, glābšanas pasākumu izmantošanu un procedūru, kas uh, draud citām valstīm, tad man liekas, ka mums ir jārunā par krīzi. Vai tā ir tikai dienvidu krīze? Nu, es negribu par to runāt, bet vēl tikai pāris piezīmes par grozījumiem, kādus mēs iesniegsim un kurā virzienā mēs labprāt tos vēlētos svērst. Un arī kā precīzi vēlamies to formulēt. Es jau par to runāju ir pāris labu un pareizu formulējumu. Un dažos gadījumos redzu tādu ļoti skaidru lietu iezīmi. Referents kundze, nezinu, kā citi to uztver, un ir pozitīvas lietas. Un ir daži tādi citi gadījumi, kuros nu, mēs vienkārši nevaram atbalstīt um, jūsu teikto. Es, piemēram, jau um, iepriekšējās piezīmēs norā, norādīju uz to, ka ziņojumam vajadzētu teikt sekojošo, ka uh, parādu krīze, kādu piedzīvojam tagad, ir Eiropas problēma. Eiropas problēma un atbilstoši to ar uh, kopēju Eiropas politiku jāatrisina. Tātad daļa a, parādu jāuzņems kopienai, lai būtu a, pareizāks sadalījums. Un tad jāatzīst, ka recesijas un augsta bezdarba dēļ, kā arī algu samazinājuma dēļ, daļa no krīzes tiek pārlikta uz valsts sektoru. Mēs runājam par bankām, vakar arī par Amerikas bankām. Un tādēļ mēs domājam, ka šeit ir arī nepieciešama kopēja Eiropas atbild uz problēmām. Es negribu tieši runāt par Eiropas centrālo banku. Un bez tam nodarbinātība ir ļoti augsta prioritāte ekonomikas politikā, ES. Es arī uzklausīju referents vārdus par notikumiem. Ekonomikas un finanšu politika, ES jābalsta uz izaugsmi. Es negribu vēl detalizētāk par to runāt, bet gribu um, atgriezties pie tā. Tik runāts par brīvu kapitālu aprit, it īpaši eh, krīzes laikā. Tādēļ mums ir nepieciešama Eiropas sistēma, lai uh, nodokļu uh, tādu pārvietošanu izslēgt, un tās ir pāris mūsu idejas, un mēs vēl tās precīzāk formulēsim mūsu uh, grozījumos. Un vēl pāris piezīmes. Mēs labprāt gribētu, lai šo ziņojumu uh, pilsoņi, Eiropas pilsoņi izlasītu, bet, nu, jābūt skaidrībai, ka tā balstās tādu brašu bāzi. Es nezinu, kas notiks ar uh, Eiroplus sistēmu, bet es varu tikai uzsvērt, ka Eiropa aptveroša situācija, lai uh, šo Eiropu paktu izskatītu vai arī uh, paktu, tas varētu būt uh, referendum jautājums. Paldies! Paldies, Nikolaus! Tagad vārds Frankam Engelam. Un tad Antoni Lidis. Thank you, Chairman, and I'll, uh... Paldies, priekšsēdētāji! Izņēmu kārtā es runāšu angliski, tāpēc, ka galvenokārtā būs reakcija uz Oleša Šmita teikto un arī veidu, kā viņš to pateica. Viens no jautājumiem, ar ko mēs saskaramies, ir uh, tas, vai atbildes jebkuru jautājumu ir vairāk Eiropas. Es nedomāju, ka kāds vispār to apgalvo. Es nevaru atbildēt uz jautājumu, vai manu ielu kāds iztīrīs ar atbildi, ka ir vajadzīgs vairāk Eiropas. Taču ir pilnīgi skaidrs, šajā valstī daudzas ielas ir netīras, tāpēc, ka neviens nezina, kurš par to ir īsti atbildīgs. Un šeit vairāk Eiropas nav kaut kāds apgalvojums, prasība vai atbilde kas ļaus nodrošināt labāku um, pārvaldību pašvaldību, pašvaldību līmenī. Taču tā ir vienīgā atbilde uz jautājumiem, par kuriem ir atbildīga šī komiteja. Mēs galu galā nerūpējamies par to, kas tīrīs ielas, kas uh, nomainīs uh, apgaismojumu ielās, kas tīrīs mežus. Mums ir jādomā, kā tikt galā ar atmosfēru, ar kādu saskaramies pēdējos divos, trīs gados un es neuzskatu, ka kāda no dalībvalstīm būs spējīga to izdarīt pati. Ir daudz valstu visā pasaulē, kas darbojas Nacionālas suverenitātes gadā, garā un, diemžēl, tikai kaitē sev. Mums ir jāsaprot eh, šīs lietas apstākļi. Mums ir jāpārliecinās, lai nebūtu nekādu pretargumentu. Mums ir jāsaprot, kāds ir šis Eiropas integrācijas modelis, vai tas mums palīdzēs tikt ārā no mūsu problēmām, vai arī vienkārši mēs iegrimsim tālākā bezizējā. Es neesmu pārliecināts, ka pēc eh, desmit gadiem, jo arī pēc, 2000, pēc 1929. gada bija vajadzīgi desmit gadi, tātad es neesmu pārliecināts, ka pēc desmit gadiem mēs neatradīsimies situācijā, kur uh, normālais komunikācijas veids starp eiropiešiem būs kļuvis daudz robustāks nekā pašlaik, un es gribētu no tā izvairīties. Vai balsotāji un sabiedrības viedoklis runā pretī eh, šie, šai atbildē vairāk Eiropas? Nekad neesmu saņēmis attiecīgus argumentus un arī pierādījumus. Es nesaprotu, kāpēc mēs turpinām atvainoties par to, ka pastāv Eiropas Savienība un ir šāda Eiropas politika. Uh, Situācija ir tāda, ka balsotāji un arī sabiedrības viedoklis varbūt runā pretī Eiropas integrācijai. Tas attiecas arī uz jebkuru konkrētu politiķi gan vietējā, gan Eiropas līmenī, kurš var teikt, ka viss sliktais nāk no Eiropas un ka viss labais ir tieši um, konkrētajā valstī uh, gatavotais. Bet kā mēs varētu rast šādus vietējus risinājumus, lai cīnītos pret ekonomiskās krīzes sekām visās dalībvalstīs. Es nedomāju, ka mums eh, vajadzētu rīkoties šajā lēmuma pieņemšanas līmenī. Ja mēs vēlamies būt pozitīvi, un es piekrītu tam, ka šī analīze ietver daudzus negatīvus elementus, bet tāpat es uzskatu arī, ka atbildē ir jāiekļauj pozitīvi elementi. Un eh, Pirmais, par ko mums ir jābūt pozitīviem, ir Eiropas integrācijas kapacitāte attiecībā uz atšķirīgu attīstības modeļu nodrošināšanu, lai krīze, kādu mēs pašlaik piedzīvojam, neatkārtotos un arī nevilktos mūžīgi. Budžets un taupība. Es parasti nebalsoju par mūsu pašu labuma palielināšanu, jo es uzskatu, ka noteikti pašlaik nav īstais laiks kaut ko tādu darīt, un, un ar to arī nevajag darīt, jo es atklāt sakot varu iztikt ar to, kas man ir, taču es nevaru samierināties ar to, ka tiek aicināts, lai Eiropa izdzīvo no nekā. Šeit nav runa par to, vai mēs palielinām mūsu sekretāru pabalstus. Es esmu pret to, un es labprāt atsauktu daudzus lēmumus šajā sakarā. Manuprāt, tie ir smieklīgi. Neko tam līdzīgu mēs nevaram dot eiropiešiem un gaidīt, lai viņi to apstiprina. Bet eh, Mēs nevaram teikt, ka mums vajag mazāk Eiropas budžeta, jo īstenībā uh, tāda Eiropas budžeta īstenībā nav. Mums ir tikai viena 40. daļa no visa uh, valsts budžeta Eiropā. Vai mēs to varam samazināt līdz vienai 80. daļai vai vienai 130. daļai? Es domāju, ka mūsu budžets sastāda pašlaik mazāk nekā pusi no Vācijas budžeta. Ar šādu budžetu mēs neko nevaram taupīt. Taupība var notikt tikai tur, kur šāda taupība ir iespējama, un taupību var ieviest tur, kur agrāk nekas nav taupīts. Eiropa nav spējīga finansēt pašreizējo savu politiku, kā mēs varēsim uh, finansēt jebkādas citas politikas jomas nākotnē, tajā pašā laikā dodot pozitīvu signālu mūsu pilsoņiem un skaidrojot viņiem, ka Eiropā ir vajadzīgs vairāk budžeta un mēs varam darīt vienlaicīgi divas lietas. Mēs varam samazināt dalībvalstīs budžetu tur, kur uh, šāds budžets vairs nav nepieciešams. Šis masīvais uh, armijas aparāts, tāpat arī ir. Uh, apmēram 2000 vēstniecības visā pasaulē, tā skaitā arī valst, eh, dalībvalsts vēstniecības pārējās dalībvalstīs. Manuprāt, tas ir vienkārši smieklīgi. Tieši šeit mēs varētu iegūt manevrēšanas iespējas un arī nodrošināt taupības pasākumus. Pirms pāris mēnešiem kāds eh, diplomāts īstenībā nemaz nevarēja rast saukt sevi par diplomātu, viņam nācās meklēt kaut kādus mākslīgus nosaukumus sev. Mums ir jādomā, uh, kā nodrošināt, lai Eiropa palielinātos un dalībvalstis uh, kaut ko upurētu. Es domāju, ka ziņojums arī par to runā. Pirms uh, došu vārdu Antolīni, es gribētu īsi rēģēt uz to, ko jūs tikko teicāt. Es uh, gribētu paskaidrot, ka tas, ko Ole šeit teica, lai tas netiktu nepareizi iztulkots. Mēs, liberāļi, pilnībā piekrītam tam, kas tika teikts. Mēs domājam, ka Eiropas Savienība tagad atrodas uz ļoti svarīgām krustcelēm. Un ja mēs izvēlēsimies nepareizo ceļu, tad mēs riskēsim ar to, ka mēs nebūsim spējīgi pat aizstāvēt pašreizējo situāciju. Nemaz nerunājot par progresu, mēs, at, mēs vienkārši atklāsim, ka atrodamies regresā. Tieši tāpēc mēs vēlamies stiprināt integrāciju daudzās jomās - fiskālajā, ekonomikas jomā, budžeta jomā un sociālajā. Taču tajā pašā laikā mēs vēlamies to darīt arī tādā veidā, lai mēs par to varētu veiksmīgi ziņot pilsoņiem, pozitīvi ziņot pilsoņiem. Šajā sakarībā mums ir jānodrošina, lai mūs uztvertu nopietni, un tām ir nepieciešams, kā jūs tikko minējāt, likvidēt neefektīvas izmaksas, ko rada birokrātija. Mums ir patiešām stingri jāierobežo šādas izmaksas. Esmu darbojies rūpniecībā privātajā sektorā gandrīz 30 gadus, un tad, kad mēs pētījām to, kā mēs uh, pārvaldām savus finanšu līdzekļus, tad, atklāti sakot, mēs esam ļoti tālu no tā, lai pilnībā saprastu mūsu finanšu līdzekļu izmantošanu. Es piekrītu, ka mums nevajag palielināt eh, sekretāriem uh, pabalstus. Es atdodu 35% no šī pabalsta eh, katru gadu parlamentām, jo man tas nav nepieciešams. Mums to vajadzētu arī pateikt Mums vajadzētu to arī tādā veidā formulēt, adekvāti finansēt ar attiecīgiem resursiem. Es nezinu, cik daudz procentus tie sastāda. Es domāju, ka būs ļoti grūti to paskaidrot mūsu pilsoņiem, ka mēs pieliekam 5 vai 10 procentus un turpinam strādāt. Es vienkārši vēlējos to paskaidrot. Tas nenozīmē, ka mēs nevēlamies uzlikt Eiropu uz jauniem pamatiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs to gribam. Taču, ja runa par nodokļiem, mēs neiestājamies par nodokļu likmju harmonizāciju. Mēs vēlamies izveidot kopēju konsolidētu nodokļu bāzi, un pēc tam konkurencei vajadzētu darboties dalībvalstīs, un dalībvalsts katra varētu piemērot savu likmi. Šādā veidā konkurence būtu redzama, mēs varētu salīdzināt ābolu ar ābolu, nevis ābolu ar bumbīru, kāds ir pašlaik. Ja mēs paskatāmies 12,5% 12 no īrijas nodokļa, tad īstenībā šīs nodoklis ir vēl augstāks nekā citās dalībvalstīs, jo šī bāze ir pilnīgi atšķirīga. Es nevēlos tagad izskatīt visus punktus, bet es vienkārši gribēju, lai jūs mūs nepārprotat mēs arī atbalstām šo pamatlīniju, ko Pērvaņš ir izstrādājusi. Mums ir vajadzīgas šādas vīzijas, idejas, kurā virzienā Eiropai ir jātī, jātīstās. Antolīna. Es gribētu sākumā izteikt Pervanšai manus apsveikumu vārdus. Tas ir izcēlāps ziņojums, ko uh, jūs iesniedzāt. Un bez tam es gribētu arī piedalīties diskusijā, vai atbildi ir vairāk Eiropas. Es domāju, ka jā. Ola Šmits teica, ka nu, ne vairāk Eiropas visam, bet tad jāzina, ko nozīmē Eiropa. Eiropa jau nav tikai centrālā sistēma. Eiropa nozīmē arī, ka ģimenes tiek stiprināts, ka Eiropas uzņēmumi tiek stiprināti, ka kopienas valstis, reģioni un arī uh, centri centrālā Eiropas struktūra tiek spēcināta. Un mēs gribam, nu, vismaz minimumu noteikt, nevis uh, maksimumu. Es gribu optimālu situāciju. Un es domāju, ka mēs vēl esam tālu attālināt no optimālas situācijas šobrīd, jo mēs, ja uz to paraugamies, tad mēs redzam tikai to, ka Eiropa pilsonim tikai pusi no tā izmaksā, ko kāda uh, laikraksta abonēšana Eiropā izmaksā. Nu, katrā gadījumā mēs esam tādā uh, situācijā, kad esam vāji un sadalīti, un tas ekonomiski nozīmē ļoti neefektīvi. Un ļoti žēl, ka tas tā ir, tas uh, notiek uh, pa ļaunu mūsu interesēm un pilsoņiem. Es domāju, ka šis ziņojums ir uh, ļoti labs uh, šai virzienā jūt. Un tagad uh, jautājums par, piemēram, valsts parādu. Šeit vajadzētu veidot saiknes starp valsts parādiem un uh, problēmiem finanšu sektorā. Abas problēmas ir cieši saistītas savstarpējo. Es domāju, ka mums jāapzinās, ka tās tiešām ir burtiski tā kā vienas medaļas divas puses. Runājot par rekapitalizāciju, tad drīkstētu aizmirst tas salīdzinot ar valsts finanšu stiprināšanu. Mēs maksājam procentus par banku rekapitalizācijas līdzekļiem, un tas apdraud izaugsmi. Šeit ir vajadzīga sabalansētība. Tas mums ir jāspēj. Valsts ir ļoti nozīmīgas, arī sistēmiski nozīmīgas ES, un tādēļ ir jābūt mums spējīgiem radīt finanšu sistēmu ar labiem noteikumiem, kas var uh, pildīt savas funkcijas. Un es domāju, ka šā perspektīvā mēs nedrīkstam aizmirst runāt par kopēju Eiropas projektu. Un otrkārt, es domāju, ka šie trīs punkti par starptautisko uh, valodas izpratni izpratni, tas ir novedis pie nu, tādas uh, izpratnes, kas ir saistīta ar nestabilizētu rezervas uh, valūta, kapitāla plūsmas, tā, un starptautiskās institūcijas, eh, tie ir temati, par kuriem jārunā un par um, um, ir jāstiprina situācija. Un runāt par nodokļu sistēmām, saka, jā, nu tām ir jābūt salīdzināmām. Jānovērš tāda kaitīga konkurence nodokļu sistēmu starpā, lai sasniegtu to, ko gribam. Un pēdējais punkts ir tāds, ka mums ir eh, jāraugās tālāk Un šeit arī Montija priekšlikums nav pietiekošs. Mums ir iekšējais tirgus. Un liela daļa uh, tirdzniecības notiek ES, bet pilsoņiem jāparāda vairāk nekā tikai iekšējo tirgu. Pilsoņiem ir vajadzīga ekonomika, lai dzīvotu, bet viņi dzīvo ne tikai ekonomikas dēļ. Uh, Eiropa ir vairāk nekā tikai ekonomika mums ir nepieciešama tāda plašāka uzbūve, un tas ir īstais brīdis to darīt. Mums ir nepieciešama cita ekonomika, cits ekonomikas modelis. Mums jāstrādā, jāstrādā izmantojot globalizāciju, kas varētu būt pozitīva, un atsaucoties pie vēsturiskās pieredzes. Mums jāapzinās tas, ka Eiropā ir liela sociāla ietekme pēc pasaules kariem. Un šeit mēs eh, domājam, kādas tad ir sociālās tiesības, kā tiek eh, slogi sadalīt nodokļu slogi un kāda ir sociālās eh, valsts sistēma, ar kuru vēlamies uh, eksistēt. Un tad šeit mums jāpiedomā cilvēkiem risinājumi par nodarbinātību, drošību, sociālā valstu valstī, kas būs ļoti atšķirīgi nākotnē. Un arī Eiropai ir jādod savas atbildes uz to. Paldies! Raugos uz uh, deputātiem. Neviens cits nevēlas uzstāties. Tagad vārds atkal pervanšai. Paldies, dārgie kolēģi, bet kaut kas man saka, ka, nu, ir vēl pārāk daudz grozījumu, bet, nu, ka sarunu bāze varētu būt relatīvi tāda laba. Es esmu iepriecināta, jo tas nozīmē, ka vēl uh, reizi pierādās tas, ka šajā komitejā mēs apzināmies uh, par to, kādu vēstījumu mums vajadzētu izteikt. Un ko darīt ar šo mm, nemieru, kāds ir daudzos mūsu līdzpilsoņos? Tātad ir divas iespējams pieejas. Nu, tādas, kas ir tā kā populistiskas un vēlēšanas, kurās demokrāti veda arī manā pārstāvētajā valstī, un arī sarežģītās situācijas, kas mūs sagaida, kā arī nu, tāda pozitīvā momenta, kā arī apziņa, ka šīs krīzes komitejas uh, loma ir strādāt pie vīzijas un pie pedagoģiskiem pasākumiem un saskaroties ar krīzi, kurā atrodamies. Ļaunākais uh, risinājums vienkārši atgriezties pašiem pie sevis. Tā. Jā, krīze. Uh, pirmā krīze un globalizācija. Un ir nepieciešama atbilde, kas eh, atbilst uz šim ietvaram, kas ir ļoti globāls eh, krīzē, ar kur saskaramies. Paldies visiem kolēģiem par tos, ko viņi norādīja, un atgriežos pie Otmar Karas teikto tautas partijas vārdā par vēlmi atrast paralēlā ceļu, kas bija Sura komitejā paveikts, jo es domāju, ka ļoti nozīmīgs ir jautājums ar pašu resursiem un budžetu. Kā arī par budžetu runājot, ir divas dažādas schēmas, kas būs nākošajā finanšu perspektīvā un arī tālākā nākotnē, ko varam piedāvāt mūsu dokumentā. Bet skatoties par pašu resursiem, un šīm paralēlisma rūpēm jāparaugās precīzāk. Sežo Kofarati teica arī, ka ir tādi tematiski jautājumi - enerģija, vide. Es atbalstu tam. Par Ola Šmitu un jūsu priekšstādā kungs teikto atgriezīšos pie pāris lietām. Franks Angels jau runāja par Ola Šmitu teikto par ES, ka es nevaru dot atbildes uz visu, un es gluži godīgi domāju, ka nu, tas nav viss tas, ko mēs vēlamies. Un ja man vajadzētu attīstīt uh, atbildi un um, runāt par šo situāciju, tad jāsaka, ka tā ir pārvaldība, kas būtu tāda daudzveidīga, daudzos līmeņos notiekoša. Un ar kādām problēmām mēs saskaramies, ko mēs nepietiekam veicam Eiropas līmenī. Bet, nu, piemēram, sakot, ka, lai EES stratēģija veidotu, mums ir nepieciešama dažādu iesaistīto aktieru mobilizācija. Es nesaku neko citu, kā mēģinu tikai mm, koherenci paust. Bet, nu, protams, ka mēs redzam arī, ka daudz risinājumu šai krīzē būs atkarīgi no mobilizācijas. Uh, mobilizējot uh, vietējās uh, iestādes uh, sociālā, ekonomiskā jomā. Tās ir pašvaldības ar to, ka viņas ir ļoti tuvu mm, iedzīvotājiem, ka tās spēja mobilizēt nepieciešamos resursus un arī iedzīvotājus. Un nākotnē tas diez vai to vajadzētu uh, ierobežot par G20. Jūs jau teicāt, ka es mēģināju sasaukt sēdi, lai turpinātu virzīties uz priekšu un lai veidot stratēģiju, un es domāju, ka mums jādod tāds ļoti spēcīgs vēstījums, mums ir nepieciešama, nepieciešams uzlabojums, un es negribu akceptēt argumentu, kur izteica viens no mūsu kolēģiem, sakot, ka būs sarežģīti prasīt no amerikāņiem un ķīniešiem vairāk nekā no mums pašiem. Nē, kolēģi, mēs nevaram amerikāņus un ķīniešus ļaut diskutēt savā starpā un mūs vienkārši, nu, kā lai saka, būtu palīgi locekļiem diskusijās. Viņiem ir kapacitāte noteikti tirgu, un mums ir jācīnās, lai mums būtu spēks diskutēt ar viņiem, un tajā pašā laikā sekot mērķiem mūsu diskusijām. Vēl papildus tam jautājums par G20 ir kritisks jautājums arī savā izpratnē. Un dažkārt mēs visi esam stūrgalvīgi, bet nu, es vērtēju tā, ka G20 ir struktūra, kas ir liederīga kā tāda telpa, kas ir eh, pasaules pārvaldībā tolerēta, arī Ķīnas tolerēta, bet tā vēl nav tādā uh, apmierinošā attīstības stadijā pasaulē, jo tā nedod mums instruments to ieviest un paliek starpvaldību līmenī pieņemta. Un tā nepievēršas visām planētas problēmām. Un no tā izriet arī eh, ideja, ka G20 vajadzētu reformēt, mainīt. Un ne tikai 5 vietas no 20 aizņemt. Un arī uh, ekonomiskās drošības komitejā ANO ietveros. Tas ir jautājums, par ko mēs runājam Sančes Presedo Un kungs runāja par šo jautājumu. Jā, protams, es cienu profesoru Monti, visi viņu cienu un arī es eh, respektēju viņu, bet es domāju, ka Eiropas projektam jautājums par iekšējo tirgu nav uh, pietiekams, lai uh, organizētu mūsu redzes viedokli. Pirmajā krīzes ziņojumā mēs uh, par to runājām iekšējais tirgus ir uh, podests, respektīvi pamats, kas ir absolūti nepieciešams, lai es funkcionētu. Bet jautājums ir par to, kā mēs izmantojam Eiropas kapacitātes, lai uh, virzētos uz priekšu izglītībā, pētniecībā, jauninājumos, infrastruktūra jautājumos, enerģētiskajā neatkarībā, uh, dodot mūsu ieguldījumu, lai novērstu klimatu panākta pārmaiņas. Nu, nepietiek runāt tikai par uh, iekšējo tirgu, un to mēs teicām pirmajā ziņā, un es cerētu, ka mēs paliktu pie šīs izpratnes. Tādā pašā uh, izpratnē par ES budžetu. Šeit mūsu kolēģis Ola Šmits par to runāja. Par budžetu. Nu, neviens uh, nepiedāvā izpildot absurdus federālisma sapņus, kas nav sāstīti ar realitāti, citu budžetu. Mēs esam pieņēmuši mūsu secinājumus pirmajā ziņojumā. Un šajos secinājumos mēs viņam tur, kur uh, ir dalītā mm, kompetence, mums jāiesaistās. Mēs to teicām, jābūt. Uh, konsekventiem. Budžets kāds tāds ir. Tagad tas netiks adaptēts. Mums ir jāparāda arī mūsu varam. Protams, ka tagad es neusticos Barozo kungam, ka viņš varētu 5% NKI budžetu pārvaldīt, bet, nu, mērķis ir virzīties uz šo situāciju. Un Šuntis kungs bāžas saprotu, respektēju, bet, nu, vēlreiz. Uh, Es darbība pat laban daudziem mūsu pilsoņiem liekas drīzāk kā problēma, nevis tā kā risinājums. Bet tajā pašā laikā turpina domāt, ka katrā no mūsu uh, valstīm uh, ir uh, mūsu nācija uh, nākotne, bet Eiropa ir mūsu kopējā nākotne. Un uh, ēnu referentiem nākošo dienu laikā es piedāvāšu tikties, lai runātu par kompromisu variantiem un es ceru, ka mēs varēsim nu, tādos ļoti labos apstākļos nobalsot. Paldies! Paldies, Pervāš! Tiem abiem kolēģiem, kas tagad tikai ieradušies, man diemžēl jāsaka, eh, šīs dienas sēdz jau ir eh, diemžēl beigusies. Sēd bija ļoti īsa, bet ļoti produktīva. Mēs eh, sākumā domājam, vai vispār šodien sanākt, vai atteikties no šīs sanāks, bet es domāju, ka bija vērts sanākts. Uh, Eh, doma apmaiņa bija ļoti auglīga, intensīva, un arī viena otra jauna doma ieskicējās. Es priecājos uz mūsu kopīgo darbu, strādājot ar grozījumiem, un esmu pārliecināts, ka eh, salīdzinoši ātri mēs arī eh, varēsim šoreiz vienoties līdz rītdienai grozījumu. Nākamā sanāksim 5. mājā, tad 23. Un tad jūnijas sākumā laikam būs balsojums. Nē, 30. mājā. Paldies, jauku dienu!